valstī sakojam visai notikuma attīstībai, un ja viņi lūgs mums palīdzību, mēs to sniegsim. Paldies par uzmanību. Paldies komisāra kungam. Eh, bija sagatavot sešu rezolūciju priekšlikumi, balsojums notiks pēc debatēm. Nākamais darba kārtības punkts eh, ir veltīts Jemenai un. Eh, mēs runājam par mazgadīgo likuma pārkāpēju vajāšanu, it īpaši Muhamedu Taheru Tabet Samumu. Pirmie uzstāsies šīs rezolūcijas autori un kā pati pirmā šāks kundze uz vienu minūtu lūdzu. Mēs varam apbrīnot pilsoņu drosmi, kas pieprasa atkāpties negodīgām valdībām. Mēs to pieredzējām Tunisijā, Ēģiptē, Alžīrijā, Bahreinā, Irānā un tagad arī Jemenā. Jaunā uh, paudze vēlas, lai cerības nomaina cīnismu, lai tiesiskums nomaina nesodāmību un lai internetu brīvība uh, nomaina cenzūru un uh, patvaļu. Protams, ir jānāk par demokrātijas cilvēktiesību un uh, ievērošanu un neatkarību tiesu varu. Ir uh, jāatbalsta cilvēktiesību aktīvisti un interneta autori, bet mēs esam nobažījušies arī par šo radīto baiļu gaisotni. Uh, Jemenā tiek izpildīts nāves sots pusauģiem, mazgadīgajiem, un tādā veidā Jemena pārkāpja startautiskos noteikumus. Trūkst arī uh, dažādu instrumentu un struktūru, lai uh, varētu noteikt eh, noziedznieku vecumu, un cilvēkiem ir ļoti grūti aizstāvēties tad, ja viņi uh, tiek krimināli vajāti. Bet ir jāpieprasa, lai Jemena beidz izpildīt nāves sodu mazgadīgajiem, un es ceru, ka Jemenas valdība beidzot atmodīsies, ņemot vērā tos milzīgos demonstrantu barus, kas ir izgājuši ielās. Paldies, un tagad uzstāsies Veržjākūna kundze uz trim minūtēm. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Arābu valstīs notiek pašlaik iedzīvotāju sacelšanās, un tas notiek aizvien vairāk valstīs. Es ceru, ka tas tā arī turpināsies. Tiek apstrīdētas diktatūras, kas ir pie varas šajās valstīs. Tas ir bezprecedenta gadījums, un šos dikt, šīs diktatūras režīmas arī atbalsta rietumu valstis. Un neviens nav pasargās no tautas sacelšanās un jo labāk. Jums vajadzēja ļoti ilgu laiku, lai jūs saprastu, kas notiek šajās valstīs, un jūs joprojām to ignorējat. Vajadzēja gaidīt 2. februāri, lai Eiropas parlaments balsot par eh, rezolūciju par Tunisiju, un tikai šajā sesijā mēs arī balsojam rezolūciju par Ēģipti. Mēs arī lūdzām, ņemot vērā šo ārkārtas situāciju, arī rezolūciju par Alžīriju, bet mums kārtējo reizi tas ir liekts un atteikts. Lielais vairākums arī e, ig vēl ignorēja mēnešiem ilgi to, kas notika Tunisijā, un pašlaik notiek sacelšanās arī Irānā, Lībijā. Jūs sniedzat, jā, ļoti pozitīvu atzinumu, protams, ar nosacījumiem, bet pozitīvu atzinumu par partnerības izveidu arī Bahreinā un Jemenā. Jā, Jemenā Gurālī Abdalas Salē prezidents ir uh, pie varas tikai 33 gadus. Nu, lieliska demokrātija. Jā, protams, situācija ir labāk nekā Lībijā, jo Kadāfī kungs ir uh, pie varas 42 gadus. Mēs sacījām, ka mēs nevaram šodien balsot par rezolūciju par Jemenu, neņemot vērā to, uh, kas notiek šajā valstī. Tur sievietes vīrieši cīnās par brīvību, ir arī um, vardarbība. Um, un politiskā līmenī. Simtiem cilvēku arī pēc sasāšanās ir ievainot. Arī vakardien kāds jauns demonstrāns tika nošauts pēc tam, kad notika sadursme ar policiju, kas sāka šaut, lai izklīdinātu demonstrātus. Un arī tagad sādā studenti ir izbarikādējušies savās studentu pilsētiņās, viņiem, uz viņiem šāda policija un mēs neko nesakām. Un arī nerunājot, protams, par nāves sodu. Es iestājos par tā atcelšanu, un es uzskatu, ka jebkura demokrātiska valsts, kur nevar atcelt šādu nāvis sodu izpildi, tādā gadījumā nevajadzētu nevienai šai valstī um, mācīt citus attiecībā uz demokrātiju, pat ja runa ir par, spēc, par varnāko valstu pasaulē. Un arī šeit šis konkrētais gadījums, ka nevar pat noteikt vainīgā vai apsūdzētās personas vecumu, tas tiek izmantots, lai viņiem izpildītu nāves sodu. Tad jūs vēlaties, lai mēs balsotu pār rezolūciju, kur, runā, kur mēs runājam tikai vienīgi par šo gadījumu, kur tikai mēs uzsveram septītajā punktā nepieciešamību uh, veikt reformas, ko aicina izdarīt daudzi demonstranti ielās. Tas nav pārāk strikti. Mēs iesniedzām trīs eh, grozījumus, lai varētu aktualizēt šo rezolūciju. Es ceru, ka mēs visi kopā varēsim balsot par rezolūciju šī vārda mm, tiešajā nozīmē. Paldies! Prēdes kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! despre pedeapsa cu moartea, ci și despre ceea ce se întâmplă pe străzile. Jūs paldies, tad runājot arī. Mums ir jārunā nevien par nāves sodu, bet arī uh, jāpievērš uzmanība aizvien pieaugošajām demonstrācijām Jemenā. Protams, mūsu politiskajai grupai ir jāpievērš šiem tematiem un pirms rezolūcijas. Astăzi privește totuși. Mēs uh, Uh, spriedām, vai to vajadzētu iekļaut darba kārtībā vai nē. Noves sots joprojām uh, tiek piemērots mazgadīgajiem likumpārkāpējiem. Eiropas Savienībā nāves sots ir kaut kas nepieņemams un neiedomājams. Un ja mēs runājam par mazgadīgiem, tas uh, ir vēl šausmīgāk. Uh, tad, kad uh, uh apsūdzētājs veica šo uh, uh, noziegumu, viņš bija jaunāks par 18 gadiem, bet tik un tā viņam tika piespriezt nāvis sots, lai gan tas uh, nav noteikts Jemenas krimināla kodeksā. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad uz pusotru minūti Romevas i Roēdas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka Eh, situācija ir samilzusi. Es pieprasu, lai Jemenas prezidents apžēlotu Mahmudu Tābetu Samumī un eh, Viņš nav vienīgais, kam ir ticis piespiests nāves sots. Arī Ali Abdula gaida savu spriedumu izpildi. Mēs eh, nevaram neizmantot šo iespēju un nepievērsties citiem jautājumiem, kas ir degoši šajā valstī. Tad, kad mēs šodien balsosim par rezolūciju, es vēlētos, lai parlaments atzīmē, ka Jēmena, līdzīgi kā Tunisija un Ēģipte, <clears throat> demonstrēja savu gribu pēc brīvības, pēc miera un to demonstrēja izējot ielās. Eh, pret eh, protestantiem vērsās ar vārdarbību, viņi tika sisti, aizturēti, ielikt pagaidu ieslodzījumā un mums ir eh, jāpalīdz risināt sociāla-ekonomiskās problēmas Jemenā. Startautiskajai komitejai ir jāpalīdz uh, apslāpēt izcēlušos krīzi. Tāpat ir jāpauž savu solidaritāte eh, visiem demonstrantiem, kas vēlas uzlabot savas dzīves, eh, savus dzīves apstākļus, un mēs pieprasām, lai eh, iestādes nekavējoties beidz izmantot vardarbību pret mierīgiem demonstrantiem, kas savu uh, Eh, gribu pauž mierīgi un bez vārdarbības. Eh, un nobeigumā balsosim eh, par rezolūciju. Mēs esam iesnieguši trīs grozījumus. Paldies! Un tagad uzstāsies Kretū kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Nāves sots, eh, protams, ir uh, antihumāna sankcija, bet, diemžēl, tas joprojām vairākās valstīs tiek izmantots. Eiropas parlaments ir sagatavojis rezolūciju, lai vērstos pret šo uh, antihumāno soda metodi. Ja mēs runājam par mazgadīgajiem, tad uh, tas viss iegūst vēl šaušminošāku uh, apveidu. Uh, Mēs eh, vēlamies norādīt uz starptautiskajām konvencijām. Arī Jēmene tās ir parakstījusi, un tāpat Jēmenes krimināla kodeks 31. pantā ir noteikts skaidrs aizliegums izpildīt nāvis sodu mazgadīgajiem noziegu, noziedzniekiem. Ir ļoti grūti noteikt eh, cilvēku vecumu, jo nav tāds uh, korekts iedzīvotāja reģistrs, līdz ar to policija var pati lemt, vai šie cilvēki ir mazgadīgie vai nē. Uh, Eh, iestādes katru dienu pārkāp cilvēku tiesības, eh, cilvēki tiek eh, ieslēgti, sievietes nevar piedalīties sabiedriskajā dzīvē, nevar baudīt izglītību un Demonstrācijas eh, norāda arī uz skaud, skaudrām socioekonomiskajām problēmām. Mums jāpieprasa vairāk demokrātijas iemenā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies eh, Kretū kundzei. Tagad došu vārdu Čārlzam Tanukam uz vienu minūtu priekšsēdētāji kungs. Jemenā arī ir jāievēro eh, starptautiskās bērnu tiesības un politiskās un pilsoņu tiesības, un tajās abās ir minēts uh, fakts, ka nedrīkst piespriest nāves sodu tiem jauniešiem, kas ir veikuši noziegums līdz 18 gadiem. Muhameds Samums un citi mazgadīgi noziedznieki gaida nāves sodu, tas ir pret starptautiskajām tiesībām. Uh, viņi aizbildinās ar tādiem visai interesantiem argumentiem, proti, ka šiem jauniešiem jauniešiem nav dzimšanas apliecība un tādēļ nevar noteikt viņu vecumu. Jāņem vērā, ka Jēmena saņem arī palīdzību no Eiropas Savienības, un Irāna, piemēram, arī ir starptautisks partneris. Jāņem vērā, ka a, ir jāizdara spiediens uz Ali Abdul Salehu, Jēmenas prezidentu. Viņam beidzot ir jārunā skaidra valoda. Uh, un Saleh kungam tagad ir iespēja atstāt savu amatu un beidzot ļaut iznīcināt šo ļauno mantojumu, ko viņš ir atstājis, kā tādu pagātnes paliek un ļaut cilvēkiem veidot demokrātisku nākotni. Paldies Tanaka kungam. Tanaka kungs, man ir kāds lūgums jums, Tanaka kungs. Lūdzu, nākotnē varbūt nedaudz lēnāk lasiet savu runu. Varbūt eh, nesastādiet to tik garu, tātad varbūt nesarakstiet tik garu runu, lai jums nevajadzētu to tik ātri lasīt, jo tulkiem ir ļoti grūti jums sekot. Paldies, un tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā, kad Šmārika kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. 1991. gadā Jemenā tika aizliegt nāves sodu pret mazgadīgiem uh, noziedzniekiem. Bet kopš 1994. gada uh, šis aizliegums aizliedz, attiecās tikai uz uh, cilvēkiem, kas bija jaunāki par 18 gadiem. Bet uh, dzīvē viss izrādās savādāk. Ir ļoti daudz cilvēku, kam nav dokumenti, kas pierādītu viņu. Uh, vecumu un jāņem vērā, ka iemināra apgrozībā ļoti daudz ieroču, tur ir eh, pat vairāk ieroču nekā iedzīvotāju. Un īstenībā nās soda izpilde ir tāda ikdienas rutīna, tur notiek bruņoti konflikti, tajos piedalās eh, arī bērni, un tur ir arī tāds teiciens, ja jūs esat pietiekami liels, lai varētu uh, nesāt līdzi nāzi, tad jūs varat piedalīties arī cīņās. Un ja jūs esat bijuši Jemenā, jūs redzēsiet, ka jaunieši ar Kalašņikava automātiem nav nekāds retums. Ļoti daudz institūcijas eh, vēlas rekrutēt eh, jauniešus kā kareivis, un mums ir jācīnās pret to. Paldies Kācmareka kungam, un tagad Jaten Makī kundze uz vienu minūtu. Death penalty is still in use Paldies, priekšsēdētāji. Nāvsots joprojām tiek izmantots kā galvenais sots 58 valstīs joprojām. Manu grupu nosoda nāvsodu kopumā, un jo īpaši Muhamed Tahir Habed Samun nāvsodu izpildi. Mums ir jāatgādina Jemenas valdībai par to tās starptautisko apņemšanos, tā piemēram konvenciju par bērnu tiesībām un starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Abas konvencijas uh, paredz aizliegumu izpildīt nāves sotu uh, pilsoņiem, kas ir jaunāki par 18 gadu vecuma. Saskaņā ar Amnesty International drošības uh, spēku pārstāvji vēršas ar agresiju pret miermīlīgiem mītiņu dalībniekiem. Un manu grupu nosoda šādu vārdarbību un aicina Jemenas valdību pārtraukt jau kāda veida vardarbību pašiem pret savu tautu. Paldies! Paldies Jētenmakī kundzei. Tagad vārds eh, Šanets kungam uz vienu minūti. Liels paldies priekšsēdētāji! Es varu solīt, ka nenolasīšu savu runu un izteikšos pavisam lēni un brīvi. Man ir liels prieks izteikties pēc bijušās Somijas premjeras uzrunas. Mums Eiropas Savienībā, diemžēl, ir minimalistiska pieeja. Mēs aicinam, mēs rosinam varas iestādes aizliegt nāves sodu, nāves sodu izpildi 18, jauniešiem, kas jaunāk par 18 gadiem. Diemžēl Eiropas parlamentā dažkārt ir cilvēki, kas ir par šādu nāves soda izpildi. Bet es esmu pret to neatkarīgi no tā, vai runa ir par mazgadīgiem noziedzniekiem vai pilngadīgiem noziedzniekiem. Mums izdosies kaut ko panākt tikai tad, ja mēs runāsim vienā valodā un vienā balsī ar Jemenas pārstāvjiem. Mums ir jārunā vienā balsī, lai mēs tiktu sadzirdēti. Paldies! Paldies Šaņets kungam. Tagad vārds uz vienu minūtu Paškas kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dāmas un kungi. ANO uh, bērnu tiesību konvencija, kā arī citas konvencijas, ir tādi kom, dokumenti, kas uh, ir uh, jāciena arī Jemenas valdībai, jo viņi tos ir parakstījuši. Saskaņā ar konvencijām eh, nāvis sots ir aizliegts līdz ar to Jēmena nedrīkst piemērot nāvis sodu, jo tas ir pilnīgā pretrunā ar to, kas ir atrunāts šajos dokumentos. Viņi līdz ar to vēršas paši pret savu likumdošanu. Tas ir kaut kas galīgi absurds. Uh, un valdība apgalvo, ka vēlas iedzīvināt demokrātiskus principus savā valstī, bet viņi to nedara. Es uzskatu, ka mums šodien ir jārunā skaidra valdība ar Jemens, eh, skaidra valoda ar Jemens valdību. Paldies, un tagad uz pusotru minūti Zegedī kundze. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti pats par sevi saprotams. Mums ir jānosoda diktatori un diktatoriska pārvaldīšanas metoda. Taču mums ir jāaicina Jemena kopumā ievērot demokrātiju. Un tagad, kad Jemenas jautājums ir mūsu darba kārtībā, mums tomēr ir jāsaprot, ka tas nav mūsu uzdevums pieņemt lēmumu Jemenas jautājumā. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts, mēs neko nezinām detalizētāk par šām tiesu procedūrām. Mēs tāpat arī nezinām, cik veci ir šie minētie cilvēki, cik veci viņi bija nozieguma izdarīšanas brīdī. Mēs nezinām, vai runa ir par pieaugušiem cilvēkiem vai mazgadīgajiem. Muhamedam Taharam Tapetam Samumam nav dzimšanas apliecības. Un nav skaidrs, vai viņš ir sasniedzis pilngadīgu vai nē. Es vēlētos arī norādīt uz to, ka tas nav neliels pārkāpums, bet gan slepkavība, par kuru ir runa šī gadījumā, un es domāju, ka mums būtu jārīkojas piesardzīgi, pirms mēs izsakam savu viedokli līdzīgos jautājumos. Amerikas Savienotajās valstīs, piemēram, ir nopietni noziegumi, par kuriem nāves sots tik tiešām tiek piešķirts, un tas ir pamatots. Paldies! Paldies Sigrid kungam! Tagad vārds runātājiem, kas runā savā vārdā, vispirms esais kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Šis nav atsevišķs gadījums, par kur mēs runājam, runājot par uh, Muhamed Taher Tabed Samumu. Runa ir par vairākiem desmitiem cilvēku, kur šobrīd gaida savus tiesas spriedumu vai arī nāves soda izpildi. Mēs runājam par valsti, kurā patiesībā nav dzimšanas reģistra, un līdz ar to nav iespējas konstatēt, vai runa ir par mazgadīgiem vai pilngadīgiem cilvēkiem. Bet mums ir jāatgādina arī, ka Jemena ir ratificējusi vairākas starptautiskās konvencijas, kas aizsargā mazgadīgo tiesības. Un šīs konvencijas paredz, ka nav iespējams piešķirt nāves sodu mazgadīgiem noziedzniekiem. Šī te nāves soda izpilde mazgadīgiem ir pretrunā arī ar Jemenas kriminālu kodeksu. Un tas ir pretrunā ar starptautisko kriminālu kodeksu. Mēs runājam par gadījumu, kas ir pret starptautiskajām tiesībām. Paldies! Paldies, Esais kundzei, un tagad vārds pas Esko kundzei uz vienu minūti. Nāves soda piespriešana bērnam ir pilnīgi nepieņemama mūsdienu pasaulē. Tas, ka šāda veida prakse kļūst par pieradumu, ir noziegums pats par sevi. Šī iemesla dēļ es eh, vēlos paust savu neizpratni ar Jemenas eh, varas iestāžu nodomu turpināt nāves soda izpildi. Tas ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām un arī ar Jemenas krimināla kodeksa 31. pantu, kur ir noteikti skaidrs aizliegums izpildīt nāves sodu mazgadīgiem noziedzniekiem. Nav skaidrs arī, kādā veidā ir iespējams konstatēt uh, nosodīto personu uh, vecumu, un tas ir pilnībā nepieņemami. Kā Eiropas eh, parlamenta locekli un kā Eiropas pilsonis uzskat, ka mums ir jācīnās par tiesībām uz dzīvību. Es domāju, ka katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, un mums eh, vispirms noteikti ir jāaizsargā bērni. Es aicinu Eiropas Savienības augsto pārstāvi darīt visu iespējamo, lai pārtrauktu šādu veidu sodu izpildi. Paldies! Liels paldies Pasēsku kundzei. Tagad vārds Makovejs kundzei uz vienu minūti. Paldies! Iespējams, ka Samums un Alī Abdula tik tiešām bija nepilngadīgi, kad viņi izdarīja noziegumu, par kuru tagad viņiem piespriests nāves sods. Viņiem šis nāves sods var tikt izpildīts jebkurā brīdī. Šādā veidā uz cilvēkiem tiek izdarīts milzīgs psiholoģiskais spiediens, kas pats par sevi jau ir necilvēcīga attieksme. Tāpēc mēs aicinām varas iestādes atteikties no nāves soda izpildes. Uh, Turklāt abas minētās personas nevar pierādīt, ka tās bijušas jaunākas par 18 gadiem notikuma laikā, jo tām nav dzimšanas apliecības. Tikai 22% eh, dzimušo ir reģistrēti šajā valstī. Es domāju, ka Runājot par šiem atsevišķiem gadījumiem, mums būtu jācenšas atcerēties arī par tiem neskaitāmajiem nosodītiem, kur tagad gaida savu nāvisodu izpildu, tāpēc es aicinu komisiju nekavējoties sasaistīties ar Jemenas iestādēm un atcelt šos sodus. Paldies tagad, paldies Makovais kundzei, tagad uh, sākam brīvā mikrofona procedūru un vispirms pārts kolēģei. Liels paldies! Runājot par um, nepilngadīgajiem vai pieaugušajiem, uh, nāvis soda izpilde ir jautājums, par kur mums jārunā aizvien vairāk. Šeit mums ir arī Eiropas Savienībā ētikas kodeks, tas ir jāveicina un jāpiemēro arī citās valstīs, jo īpaši valstīs, ar kurām mums ir ekonomiskas attiecības, diemžēl Eiropā ir valstis, kuras piemēro nāves sodu. Tas, kas notiek Jemenā, nozīmē, ka mums ir nepārtraukti jāicina šīs, valdi, šīs valsts valdība izbeigt šādas, eh, šaus, šādu šausminošu praksi. Tur ir ļoti daudz eh, cilvēku cietumā ieslodzīti, kuri gaida savu nāvis sodu. Liela no šiem cilvēkiem ieslodzītījiem ir nepilngadīgi. Mums ir arī ciešāk jāsadarbojas ar Amnesty International vai ar, arī ar cilvēktiesību fondu. Asociācijām mūsu balsts ir jāsadzird. Paldies! Tunens kundze. Un tagad Obermaikrungs. Priekšsēdētāja kungs tas, ka šis jaunietis ir, eh, eh, ka viņam ir piespiests nāves sods, tas ir kaut kas briesmīgs. Jemena ir pārkāpusi starptautiskās tiesības, un viņi tāpat kā daudzas citas eh, pasaules valstis ir parakstījuši ANO bērnu tiesību konvenciju. 37. pāntā ir noteikts, ka tie jaunieši, kas noziegumu izdarīšanas brīdī nav sasnieguši 18 gadu vecumu, nedrīkst tikt sodīti ar nāvi. Līdz ar to Jemena ir pārkāpusi starptautiskās tiesības vērtības. Ir jādomā, ka arī Somālijā un e, citās vietās e, norisinās nāvis sodu izpildi jauniešiem. Piemēram, Somālijā par to uh, e, lemj šarijas tiesas. Eiropas Savienībai ir jārīkojas ātrāk, lai varētu cīnīties pret šādiem starptautisko tiesību pārkāpumiem. Jā, nu, runāšana tas ir ļoti jauki, bet tāds politisks un ekonomisks spiediens būtu daudz efektīvāks. Paldies! Paldies! Obermaira kungam un uh, brīvā mikrofona procedūras noslēgumā Silvestrisa kungs uz vienu minūtu. Grazie, signor Presidente. Mentre noi qui parliamo, ci sono... Paldies, eh, kamēr mēs te runājam, tikmēr ir eh, simtiem ieslodzītie, kuri ir eh, cietumā gaida nāves soda izpildi Jemenā. Es domāju, ka šīm pārdomēm ir arī jā. Mm, pievēršot lielāku uzmanību Eiropas Savienības institūcijās, tas, ka nepārtraukt tiek pārkāpta starptautiskā cilvēktiesība konvencija, ir uh, ļoti svarīgs arguments, un Eiropa šeit nevar klusēt, arī runājot ar tādu valsti kā Jēmenu vai ar kuru mums ir arī ekonomiskas attiecības. Un mēs nevaram ignorēt arī šādus uh, aspektus šai valstī. Tas ir skaidrs, ka Eiropā un Rietumu valstī arī šī izglītojoša pieeja ir absolūti svarīga. Mēs nosodām jebkāda veida uh, šādas uh, prakses, kā nāvisoda izpilde, mums ir jāuzstāj un arī vienotā balsī jārunā, lai šī balss tiktu sadzirdēta. Paldies! Liels paldies Silvestris kungam! Un tagad lūdzu Kālas kungam vārds. Godētais priekšsēdētāji, godētie deputāti. Eiropas Savienība īstenojot un piemērojot savus nāvis uh, soda varlīnijas jau uh, gadiem cīnās par nāvis soda izpeldes atcelšanu arī Jemenā Nāvisodu izpildē nepilngadīgajiem vienmēr ir notikusi un ir praktizēta Jemenā. Agrāk šādi, notiku, šādi gadījumi nebija zinām un arī pilsoniskā sabiedrība nebija tik aktīva. Arī Eiropas Savienība ar UNICEF kopā ir īstenojusi mazgadīgo programmu, lai varētu informēt gan Jemenu, gan arī starptautisko sabiedrību par šiem gadījumiem. Šī programma ir īstenota kopā ar uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un arī. Uh, augsto bērnu lietu padomi. Taču informā, ar informācijas sniegšanu vien nepietiek, ir nepieciešama arī rīcība. Eiropas Savienība delegācija aktīvi arī darbojas, lai atceltu šos nāvis gadījumu izpildi. Jānokietašie gadījumi ir tātad attiecībā šo Ali Abdullu un tāpēc samum. Jā, būs gadījumos. Uh, uh, nāves soda izpilde bija tik atcelta pēc Eiropas Savienības intervences, jo nebija pierādījums par viņu vecumu. Tāpēc samum. Um, Gadījums atkal tiek ska skatīts pagājušajā nedēļā. Izskatās, ka varētu arī prezidents um, apžēlot uh, šo personu. Arī Eiropas Savienība Danijāno sazinājusies ar prezidentu Jemenā un izskatās, ka atkal tad šī nāvis soda izpildi pagaidām atcelta. Protams, Jemena ir jāievēro starptautiskie noteikumi. Un nedrīkst izpildīt nāvis sodu šiem mazgadīgajiem. Un uh, šī nāvsoda izpilda atcelšana galvenokārt tiek motivēta ar vecumu, ar neiespējamību noteikt vecumu šīm personām. Un uh, tad mēs arī UNICEF arī strādājam, lai varētu palīdzēt iemienēji nodrošināt šādu ekspertīzi. Uh, Eiropas Savienība arī mudinās izveidot neatkarīgu iestādi, lai varētu pārskatīt šo nu, ie, um, apsūdzēto personu vecumu. Mēs arī atbalstām advokātu, juristu darbu, lai viņi varētu arī palīdzēt un sniegt tiesisko padomu nepilngadīgajiem un arī nodrošināt jaundzimušo. Nu, regulā reģistrēšana. Mēs runājam par šo smago jautājumu nopietni. Mēs izmantojam visus nepieciešamos līdzekļus, un arī Jēmenes valdība ir visai atvērta, attiecībā arī uz mūsu palīdzību. Jemenē jāsagatavo efektīvas šāda sistēma, un arī nākotnē pilnībā ir uh, jācenāvis var izpildīt. Paldies par jūsu uzmanību. Vielen Dank, Herr Paldies Kalasa kungam. Tagad ir sagatavoti seši rezolūcijas priekšlikumi, par kuriem balsosim pēc uh, tam, kad būs noslēgušās diskusijas par nākamo darba kārtības punktu. Tagad